par kurām ir vienošanās nākamajā sasaukumā. Pauž nožēlu par to, ka to nevar izdarīt jau tagad, bet es ceru, ka mēs sāksim jau sarunas septembra beigās. Mēs šeit visi esam apņēmības pilni veidot Eiropu, kas aizsargā un nodrošināt pilsoņiem drošības sajūtu. Tamdēļ es eh, silti aicinu jūs atbalstīt eh, šīs eh, tiesību akta uh, elementus jau rītdien, tā lai novērstu drošības robus un virzītos pretī drošākas savienības veidošanai visiem mūsu pilsoņiem. Un tagad atbildēšu eh, savam tautietim Marijas kungam grieķu valodā. Marijas kungs, mēs runājam par ļoti svarīgu tematu. Jūsu jautājumam nav nekāda sakara ar šo konkrēto tēmu. Uh, Es saprotu, kāpēc jums tas rūp. Es vēlētos, lai jūs man nosūtītu jautājumu rakstiski. Tad es darīšu visu iespējamo, lai iegūtu informāciju un jums uz to atbildētu. Paldies, komisāra kungs! Tagad vārds uz divām minūtēm Koelju kungam, referentam. Paldies priekšsēdātāji, godātie kolēģi, liels paldies par! jūsu ieguldījumu. Mm, ETP un man pašam ir ļoti svarīgi saglabāt tvērumu. Bez tā reforma zaudēs lielu daļu savas vērtības. Mēs e, neizdarīsim pakalpojumus e, pilsoņiem, ja to izņemsim ārā. E, kā pilsoņu pārstāvjiem mums ir pienākums aizstāvēt viņu intereses pēc iespējas labāk, un mēs esam viņu uh, Mm, priekšā atbildīgi par eh, savu balsošanu. Ir eh, tiesa un acīm redzami, ka katras viedoklis ir leģitīms, bet eh, varat būt droši, ka tie, kas uzskata, ka zelta vīzas, ka par tām nevajadzētu būt mm, lielāka izpētēji vai tiem, kuri nevēlas mm, aizsargāt bērnus, un nu, tiem gan būs jāskaidro savs viedoklis uh, vēlētājiem. Paldies ēnu referentiem par ļoti konstruktīvo garu. Tāpat vēlētos pateikties jūsu darbiniekiem, sekretariātam parlamentā un Eiropas komisijas dienestiem. Jūsu ieguldījums bija izšķirošs, lai nonāktu pie šāda rezultāta. Paldies! Debates tiek noslēgtas, balsojums notiks rītdien. Nākamais Balsojums notiks rītdien. Nākamais ir dalī ziņojums par patvēruma fonda izveidu. Dalī kundzei četras minūtes. Grazie, Chair, komisārju, Nsellimlek. Grat paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs, paldies kolēģiem. Es vēlētos teikt paldies arī ēnu referentiem no grupām par ieguldījumu. Šeit mums ir bijušas vairākas debats par Eiropas vērtībām, solidaritātes principu un arī cilvēka dzīvības vērtību. Šeit pat mēs bieži esam atcerējušies, ka mums kā pilsoņu pārstāvjiem prioritātei jābūt viņu interesu aizstāvībai un vēlmei pieņemt lēmumus pat, ja tie nav populāri. Ilgu laiku migrācijas tēma tika nobīdīta malā. Cerībā iespējams, ka tā atrisināsies pati par sevi. Tomēr tas tā nenotika, un tā tas nenotiek arī šobrīd. Tas lika daudziem attālināties no Eiropas Savienības. Tika zaudēts arī dzīvības. Eiropas institūcijām ir smagi jāstrādā pie tā, lai atgūtu uh, zaudēto uzticību pilsoņu acīs. Tas ir fakts, ka Eiropas Savienība ir pieņēmusi dažādas pasākums, lai risinātu imigrāciju dažādos veidos. Nu, lai nu kam. Eiropas parlaments ir virzījies uz priekšu, lai nonāktu pie kopīgas patvēruma sistēmas, balstoties uz vienādu spēku sala, pūliņu sādalījumu, tomēr notiek bloķēšanās padomē un no noteiktām valstīm. Uh, Eh, te mēs nonākam pie fonda, kur ir vairāk kā 10 miljārdu eiro, ko Eiropas Savienība un dalību valstis var izmantot. Ir daži, kas uzskata un kas varbūt vēlāk arī izteiksies, ka migrācija ir jārisina ārpus Eiropas Savienības robežām. Tomēr realitāte mūsdienās ir tāda, ka vairākas Eiropas Savienības valstis uh, ir finansiāli jāatbalsta, lai palīdzētu tam risināt problēmas. Šāds atbalsts parāda to, ka mēs vēlamies īstenot politiku, kas ir atbildīga un solidāra. Es nāku no Maltas valsts, kuras pilsoņi zina un saprot, ko nozīmē dzīve pierobežām. Mēs esam glābuši dzīvības, uzņēmuši cilvēkus, uzņēmušies savu atbildības daļu, bet ir arī eh, citas valstis, kas nenovēršas no šīm problēmām. Esmu droša, ka komisārs zina, par ko es runāju. Bija ļoti gandarīta par to, ka komiteja arī piekrita un iestrādāja solidaritātes principu kā vienu no pamatelementiem šajā fondā. Pilsētās un ciematos mēs varam piedzīvot uh, dažādu institucionālo līmeņu veikto darbu, arī NVO un pilsoniskās sabiedrības paveikto, lai e, samazinātu slogu, kāda gulstas uz mūsu sabiedrības preciem e, nelegālās migrācijas jomā. E, tāpat ir arī jāpastiprina darbs attiecībā uz mazgadīgajiem bez pavadoņa. Tāpat ir ļoti svarīgi lai fonda nosaukums attiektos arī uz integrāciju, lai uzsvērtu to, cik svarīgas ir vienotas sabiedrības un kopienas. 10,4 miljārdi eiro paredzēti atbalstam Eiropas eh, Savienības dalību valstīm, jo īpaši tām, kuras situācija visvairāk skar. Nu, un, lai to izdarītu, mums ir jāīsteno patvērumu un migrācijas politika. Mums pēc iespējas labāk jāizmanto šis finansējums Mm, nu, tas ir vienīgais pieejamais iekšējais instruments, lai risinātu migrācijas tēmu Eiropas Savienības dalību valstīs. Mm, lai risinātu mm, migrāciju, mums ir jābūt mērtiecīgiem savās valstīs, un šim fondam ir jābūt papildu instrumentam vēl jau pastāvošajiem. Un mēs nesagaidām to, ka šis fonds palīdzēs izdarīt to, kas nav padarīts citos. Te mēs balstāmies uz vairākiem pīlāriem, kopējā patvērums sistēma, mm, migrācija un solidaritāte. Un tāpēc eh, ar, te ir minimālie procenti katra mērķa izpildēji. Šie minimāli procenti īpatsvars ir, lai ierobežot zinām elastību, bet uzsvarot arī, ka katram pīlāram ir uh, ļoti svarīga ietekme, lai nevienu valsti neaizmirstu. Katra valsts spēlē savu lomu solidaritātes un atbildības jomā. Gal galā, ja mēs tiešām ticam sevis teiktajam par solidaritāti pēdējo piecu gadu laikā, tad mums ir vārdi jāpārvērš darbos. Paldies! Kiitokset eh, esittelijälle, kiitoksia edustaja. Paldies eh, referentei, Dalī kundzei. Man jums ir jāprecizē, ka Šovakar mums ir jāievēro runas laiks, jo mēs nevarēsim turpināt darbu pēc mm, pusnaktīm. Mišela Avramopoulos, kungs, jums vārds. Paldies priekšsēdētājiem. Godātie kolēģi, dalīkundze, komisija atzinīgi vērtē ātro Eiropas parlamenta darbus izstrādājot eh, ziņojumu par trīs svarīgiem failiem, par kuriem runāsim šovakar, jo īpaši par jauno patvērumu un migrācijas fondu. Eh, daudzas no tēmām, kuras es uzsvēršu, ir horizontāls dabas un attiecas uz visiem trim fondiem. Es vēlētos uzsvērt eh, to, ka es ceru, ka padome arī drīz pieņems savu pārunu vešanas mandātu. Migrācija un drošība uh, joprojām ir viens no galvenajiem rūpju tematiem mūsu pilsoņiem. Mums ir nepieciešami pietiekami resursi, tā lai atbalstītu rīcību šajā jomā atbilstīgi mūsu politiskajām prioritātēm un papildus visiem Eiropas Savienības fondiem. Pašreizējā periodā atbalsts ir ticis sniegts aptuveni viena miljona mm, patvērumu lūdzējiem. Turklāt ir arī asistences atbalsts ir ticis sniegts 3,4 miljoniem trešo valstu um, valsts piedarīgajiem. Tas nebūtu iespējams bez Eiropas Savienības budžeta atbalsta. Lietas var mainīties, attīstīties, mūsu finansējumam jābūt elastīgam, vienkāršotam un pielāgojumam. Tamdēļ mēs piedāvājam pastiprināt vispārējo budžetu migrācijas jomām. Uh, Um, arī pārvaldību un drošību vairāk kā 36 miljārdu apjomām no, 200, no 21. līdz 27. gadam, no kura 10,4 miljārdi paredzēti patvēruma un migrācijas fondam. Nu, tas tad arī atspoguļo uh, to, cik politiski nozīmīgs komisijas acīs ir labāka mm, migrācijas uh, robežu un drošības izaicinājumu pārvaldība. Uh, Es zinu, ka šis eh, redzējums ir arī Eiropas parlamentam. Patvērumu un migrācijas fonds sniegs atbalstu tam, lai pastiprinātu kopīgo patvēruma sistēmu, legālo migrāciju uz dalību valstīm un sniegtu atbalstu integrācijai trešo valstu eh, valstspiedarīgajiem. Šo mērķi mērķu ietvaros tiks eh, veikti stimulu lokālā un reģionālā eh, līmenī, kā piemēram valodu kursi un arī pilsoniskie eh, kursi, atbalstīsim arī pārvietošanu un solidaritāti dalību valstu vidū. Fonds arī palīdzēs cīnīties pret nelikumīgo migrāciju, atpakaļ nosūtot cilvēkus, kuriem nav vai vairāk nav tiesību palikt Eiropas Savienībā bet, lai gūtu panākumus vēl bez papildu līdzekļiem, ir nepieciešama elastība mūsu fondiem nepieciešami tādi finansēšanas instrumenti, kas atbalstīs Eiropas Savienības politikas un prioritātes. Kā tās tiek paredzētas līdz 2027. gadam? Finanšu instrumenti, ar kuriem mēs varēsim atbalstīt dalību valstis, kad tas būs nepieciešams. Nevaru vien beigt uzsvērt to, cik svarīga ir elastība. Elastība ir iestrādāta visos trīs fondos, par kuriem runāsim šovakar ar tematisko atvieglošanu un vidustermiņa pārskatu, kas ļaus 50% fonda piešķirdu atkarībā no vajadzību, attīstības un Eiropas Savienības prioritātēm konkrētajā brīdī. Tajā pašā laikā būs pietiekami uh, Um, priekšfinansējums, um, lai ātri um, dalībvalsts varētu rīkoties un arī plānot ilgtermiņa investīcijas. Tāpat esam piedāvājuši vienkāršot īstenošanu. Fondu pārvaldība būs vienkāršāka, izmantojot vienotu noteikumu grāmatu, īstenojot uh, kopīga menedžmenta fondus. Tāpat mēs veidojam sinerģijas, esam strādājuši pie uh, konsekventas un papildinošas pieejas migrācijas un drošības mērķu sasniegšanā Eiropas Savienībā, izmantojot dažādus fondus. Trešo valstu piederīgo integrācija, pretradikalizācijas pasākumi, sadarbība ar partneri valstīm, tās ir dažas no pamatlietām. Komisijas šajā brīdī eh, vēl izteiks savu viedokli vēlāk, bet mēs jau varam teikt, ka mm, pārāk lielu elastību mēs nevaram pieņemt. Minimālās tēriņu procenti eh, neļauj nodrošināt pietiekamu elastību. Dalību valstīm ir dažādas vajadzības, un tas saskaras ar dažāda mm, līmeņa spiedienu. Ir jāspēj izmantot finansējums tur, kur tas ir visvairāk nepieciešams. Un vēl. Uh, Šis priekšlikums padarīs fondus eh, vēl eh, jo mazāk elastīgus nekā pašreizējā periodā. Turklāt būs arī papildu administratīvā un uzraudzības eh, mm, nasta. Veidojot spēcīgas partnerības ar izcelsmes un tranzītu valstīm ir bijis mm, pamata elements migrā, Eiropas Savienības migrācijas politikā jau no sākuma. Uh, Šādas ciešas eh, partnerības ir ļoti būtiskas, lai mēs varētu risināt šos izaicinājumus. Es vēlētos skaidri uzsvērt šādu lietu. Noteikti maksimālos limitus ārējām darbībām un ļaut sadarbību tikai ārkārtas gadījumos ne tikai ietekmēs fonda elastību, bet arī eh, migrācijas un drošības mērķu sasniegšanu savienībā. Uh, Turklāt mēs esam piedāvājuši arī nosacījumus 30% līmeni attiecībā uz um, izmantošanu, un tas būtu vidustermiņā, tāpat es arī esam arī tematiskajās jomās noteikuši pasākumus, mm, tur ir runa par deleģētajiem aktiem, bet juridiski tas nav iespējams. Mums viss ir precīzi jāizveido, jāizveido tādi uh, instrumenti, kas izturēs laika pārbaudi. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Eh, tagad došu vārdu Elī Šlainai, kas izteiksies attīstības komitejas vārdā. Viena minūte jūs rīcībā. Grazie, prezidente, e grazie. Uh... Paldies priekšsēdētājiem, paldies komisāru kungs un paldies Dalīkundzē par paveikto darbu pie tik uh, svarīga ziņojuma. Un vēlos pateikties arī kolēģiem no attīstības komitejas, jo mēs gribam, lai šī fonda ārējā dimensijā tiktu ņemt vērā ietekmus trešajām valstīm. Uh, un tas nedrīkstētu pārklāties ar instrumentiem, kas tiek piedāvāti attīstības atbilstība, attīstībai, lai uh, likvidētu uh, nabadzību, neparedzot uh, papildus nosacījumus uh, nabadzības izskaušanai un tā tālāk. Katrā ziņā uh, šādi fondi ir nepieciešami un tos vajadzētu izmantot nevis uh, repatriācijai, uh, jo tas ir jādara veicot ietekmes novērtējumu attiecībā uz attiecīgo trešo valstu, kā arī ņemot vērā uh, iespēju šiem cilvēkiem atgriezties savā izcelsmes valstī. Tādēļ uzskat, ka ir ļoti svarīgi, lai jēdziens integrācija parādītos šīs iniciatīvas nosaukumā. Paldies, Šlēnskundze! Tālāk Daniels Vioti budžeta komiteja. Paldies, priekšsādātāji! Paldies arī Avramopulus kungam. Uh, Šim jaunajam fondam ir jākļūst par sākuma punktu, veidojot skaidru un saprotamu patvērumu un migrācijas politiku, kas balstīta uz dalību valstu uh, solidaritāti. Šim fondam būtu jāsniedz atbalsts projektiem vietējā līmenī, līdzīgi uh, tam, uh, ko Uh, mēs redzam Itālijā. Uh, mums ir jāpiedāvā ilgtermiņa risinājums uh, migrācijas problēmai, un tas, kas tagad tiek piedāvāts, to neatrisina. Labējie spēki šajā parlamentā un Itālijas valdībā mm, grib iznest savas priekšvēlēšanu kampaņas uz migrantu rēķinu. Bet paraugieties tagad šajā zālē, šajā plenāra sēžu zālē. Te nav neviena pārstāvja, nec no Itālijas, nec no manas uh, valsts vispār, uh, kur tiešām vajadzētu šo jautājumu diskutēt un apspriest. Un nu, paldies komisijai, kas uh, iegulda darbu tajā visā, un paldies arī arī uh, referentei. Paldies! Uh, tagad dodu vārdu politisko grupu pārstāvjiem no Tautas partijas grupas Lenārs Kungs. Lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Migrācijas krīze ir viena no lielākajām Eiropas Savienības vēsturē, un pēdējos gados ir kļuvis skaidrs, ka um, mums ir jārēģē efektīvāk. Un šis jaunais fonds uh, to ļaus mums darīt. Un es vēlos pateikties eh, komisāru kungam par ierosināju šī fonda finansējumu trīskāršot. Tajā pat laikā, lai panāktu reāls rezultātus, mums ir vajadzīgi ne tikai resursi, bet arī elastība, lai pielāgotos eh, mainīgajai situācijai, un ir jābūt arī līdzsvarām ar eh, mērķi, ko vēlamies sasniegt elastība un līdzsvars bija sākotnējā priekšlikumā, bet, diemžēl, eh, pateicoties šajā parlamentā piedāvātiem grozījumiem, eh, tas viss kaut kā ir izplūdis un izšķīdis. Piemēram, eh, šī fokusēšanās uz personu atgriešanu un cīņu pret nelegālo migrāciju. Jāsaka, ka tie visi bija šī fonda sākotnējie mērķi, bet ja mēs gribam reālu, efektīvu un visaptverošu risinājumu migrācijai, mums ir jāsadarbojas ar trešajām valstīm, tām, no kurienes nāk bēgļi, tām, kas tiek izmantotas kā tranzīta valsts. Tajā pat laikā iesniegtie grozījumi padara gandrīz neiespējam šādu sadarbību. Es esmu vīlies, ka lielākā daļa deputātu šajā parlamentā uzskata, ka cīņa pret nelegālo imigrāciju un trešo valstu pilsoņu atgriešanu un sadarbība ar trešajām valstīm nav svarīgs. Tautas partijai tas ir svarīgi. Un visi šī fonda mērķi mums ir svarīgi, tādēļ esam iesnieguši savus grozījumus, lai šī fonda darbība būtu efektīva, iedarbīga un gribētu aicināt visus kolēģus, kuri arī līdzīgi domā, atbalstīt mūsu rītdienas balsojumā. Paldies Lenārs kungām, tālāk eh, sociāldemokrāta grupas vārdā Cecīlija Kienglūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs, par paveikto darbu. Tas, cik veiksmīgi kontrolēsim migrantu plūsmas, ir atkarīgs no mūsu uzņemšanas un integrācijas politikas, kas tiek īstenotas ņemot vērā Eiropas Savienības līguma 80. pantā noteiktos principus. Tādēļ arī mēs uzstājam, ka šim fondām ir nepieciešams nosaukumā vārds integrācija. Tikai tad mēs varēsim īstenot tās prioritātes, ko komisija noteikusi savā darba kārtībā attiecībā uz migrāciju un ko arī parlaments apstiprināja 2016. gadā. Kopējā patvēruma politika ir jāveido efektīvāk, uzlabojot aizsardzību mazaizsargātajām grupām, kā nepilngadīgajiem un sievietēm, kā arī piedāvājot integrācijas stratēģiju, kas padarītu šo politiku efektīvāku, nodrošinot uh, likumību uh, Un ar šo fondu mēs sagaidām, ka dalībvalstis uh, iezīmēs asignējumus, uh, lai īstenot visus šos pasākums Eiropas Savienībā. Paldies! Tālāk EKR grupas vārdā Vīnbergos konts lūdzu pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Tas, ka mēs uh, redzam, ka mēs saskaramies ne tikai ar migrācijas krīzi, bet eh, arī citām krīzēm noved tieši pie šiem ekonomiskajiem migrantiem, kas nonāk Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mm, daudz cilvēki ceršas atrast laimi un bagātību Eiropā. Uh, Viņi nav patiesi bēgļi, bet ekonomiskie bēgļi. Zviedrijā uh, mēs esam iztērējuši tik daudz nodokļu maksātāju naudu, lai integrētu pēdējos desmit gados ieradušos bēgļus, kuri patiesībā nevēlas nedz kādu integrāciju, nedz asimilāciju. Mēs esam noteikuši dažādas prioritātes darba tirgu, esam uh, note, atvēruši spēš, īpašas skolas. Patiesībā atsevišķas skolas Zviedrijā pat ir pārtraukušas svinēt tradicionālu Zviedru svētkus tikai tāpēc, lai apmierinātu imigrantu um, priekšstatus uh, par standartiem un un, un, un neaizskartu viņu uh, svētākās jūtas. Es domāju, ka mums ir jāatgriež atpakaļ tās personas noteikti, kas ir iebraukušas mūsu valstīs nelegāli. Paldies, Vimbergs kundze, tālāk uh, Skā Kellers kundze, vienu minūti. Paldies un paldies um, referentē par to, ka uh, atbalstījāt mūsu iniciatīvu iekļaut arī finansējumu vietējām pašvaldībām, jo tieši tur uh, vēršas iedzīvotāji, un tas ir svarīgi, lai mēs atbalstītu šīs struktūras. Vienlaicīgi nevaram cerēt, ka citas valstis atrisinās mūsu problēmas, ka mēs, piemēram, izveidosim uh, kaut kādus slēgtus centrus Eģiptē vai vēl kaut kur, un ka tas atrisinās mūsu problēmas. Tas ir pretrunā ar mūsu pamatvērtībām, un tādēļ nedrīkstam šādas darbības finansēt. Eiropas Savienībai ir vajadzīga solidaritāte, cilvēktiesība ievērošana un tādēļ šie fondi jāizmanto integrācijai un to cilvēku atbalstīšanai, kur aktīvi darbojas Eiropā, lai to nodrošinātu. Paldies, Kellers kundzei, tagad goe grupas vārtā Andersons kundze, viena minūte. To cilvēku skaits, kur zaudējuši dzīvības vidusjūrā, e, liecina par to, ka Eiropas Savienības migrācijas politika ir tā, kas ir viņus iegrūdusi nāvē. Eiropas Savienība mazgā rokas nevainībā, un joprojām mēs redzām, ka bēgļi tiek iemesti uh, bēgļu centros, aizturēšanas centros, kur viņi vienkārši sapūst. Neviens par viņiem neinteresējas, viņi tiek nogalināti, izmantoti, spīdzināti. Šo krīzi pastiprina Eiropas Savienības patvērumu politika, kas veicina spīdzināšanu. Kauns tautas partijas grupai un galēji labējiem, kuri uzskata, ka ir jāpiešķir vairāk līdzekļi, lai cilvēkus uh, Mm, novirzītu uz nedrošām valstīm. Mums ir vajadzīgs ilgspējīgs risinājums, kas ir balstīts uz drošības, cieņpilnas, celtpilniem risinājumiem, pamatiesību ievērošanu. Neviens cilvēks nav nelegāls. Paldies! Paldies, Andersons kundzei! Tālāk FDD grupas vārdā Ethridge kungs lūdzu trīs minūtes jums. Paldies, priekšsēdētāji! Trešdien, 6. martā, Frans Timermanis, mūsu godātais kolēģis, teica, ka Eiropas Savienība Eiropa vairs necieš no migrācijas krīzes, kādas tā bija 15. gadā. To atbalsta arī ANO statistika, kas uh, rāda, ka par 89% ir samazinājies uh, vidusjūras čērsojošo skaits. Labās ziņas vai ne, bet tad pēkšņi nezinu, no kurienes desmit miljārdu eiro pakotne, lai risinātu patvērumu un migrācijas jautājumu tā patvēruma un migrācijas problēma, kas, kā Timermans kungs teica, vairs nav problēma. Kur tad šī nauda tiks iztērēta? Tā paredz kukuļus trešo valstu amatpersonām, lai tās izveidotu nometne šādu cilvēku uzturēšanai, nauda, lai samaksātu tām valstīm, kas uh, izvieto bēgļus savā teritorijā, un miglainā summa, kas tiek paredzēta kā politisko mērķu izlietošanai. Bet man šķiet, ir tikai 10 miljārdi eiro mūsu nodokļu maksātāju naudas, nu un kas tad liels? Uh, Patiesībā tā ir organizācija, kas ir nolēmusi, ka tā nevar apturēt masveidu imigrāciju, un patiesībā tā domā, ka tā ir nākus klajā ar labu ideju. Tādēļ mēs tagad raudzīsim, lai visi solidaritātes vārdā iemaksās savu daļu un uzņem cilvēkus savās valstīs, neatkarīgi no tā, ko viņi par to visu domā. Neaizmirsīsim, ka jūsu lielākās bailes ir par to, ka šie briesmīgie populisti, kas patiesībā uzklaus, ko saka viņu vēlētāji, un jā, jums jau vēl draud Eiropas parlamenta vēlēšanas, un uh, Pēc pēdējiem notikumiem Vestminsterā jums ir bail, ka uh, pārējās valsts varētu sakot mūsu piemēram. Vai jūs tiešām domājat, ka šādi pasākumi paliks nepamanīti? Jums bija problēma ar cilvēkiem kuri pauda antieiropeisku noskaņojumu. Jums ir problēma tā, ka trešdaļa balss mūsu vēlēšanās aizgāja uh, neformālajām organizācijām. Es gribu teikt tā, ka ja būs jārisina šādi jautājumi, tad 25., 30., 35. gadā eh, mazie Naidželi Farāži skraidīs šeit pa Eiropas parlamentu, un jā, jūs to laikam gribat, eh, un es domāju, jums ir jāpasaka kolēģiem, lai viņi atrisina Brexit eh, situāciju pēc iespējas ātrāk, jo pretēji jūsu dzīve paliks pavisam nepanesama. Paldies! Paldies Etrečkungam. Tagad ENF grupas vārdā Lebreton kungs. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsādātāji. Vedojot šo jaunu patvērumu migrācijas fondu, Eiropas Savienība joprojām ieslēdz savā trakajā migrācijas politikā. Piedāvātais teksts ir katastrofisks. Tur paredzēti vairāk kā 10 miljārdi eiro, lai organizētu migrantu pārcelšanu un organizētu legālas migrācijas ceļus. Tāpat paredzēts starpkultūru, starpreliģiju dialogs starp uzņemošajām sabiedrībām un migrantiem. Kaut vajadzētu aizsargāt mūsu vērtības, īpaši sieviešu cieņu pret islama radikalizāciju. Tāpat paredzēts masīvi orga, eh, finansēt NVO, kas atbalsta migrāciju, kā piemēram Open Society, ko atbalsta George Soros, kuru drīzāk vajadzētu apkarot. Jūs vēlties nodot Eiropas civilizāciju. Mēs brīdinām Eiropas eh, tautas, lai jums liektu to darīt. Le Breton sitten koska en näe Paldies, Lebretona kungs. Tālāk, tā kā neredzu epitēdijos kungu zālē. Tad pāriesim pie individuāliem runātājiem, un tagad došu vārdu Dias de Merkungam. Pusotra minūte. Priekšsādātājas kundze, komisāra kungs, patvēru migrācijas fondam jābūt elastīgam instrumentam lai stātos pretī nākotnes izaicinājumiem un dažādām dalību valstu vajadzībām. Tajā pašā laikā eh, tam jābūt pietiekamam, lai eh, stātos pretī jaunām situācijām. Eh, tam ir jāiekļaujas Eiropas Savienības tiesības atvarā un ir jākoordinē tas ar dažādiem priekšlikumiem saistībā ar patvērumu un migrācijas pakotni un arī fondiem Āfrikai un Lībijai. Mēs atbalstam komisiju savos darbos attiecībā uz spiediena samazināšanu un eh, legālo eh, saistību izpildi, bet tajā pašā laikā cilvēkiem, kas ierodas, ir jābūt atbilstīgai uzņemšanai un procedūrai, kas būtu taisnīga un eh, pareiza. Mm, paredzētais finansējums arī ir jāizmanto, lai uh, atbalstītu darbu kopā ar izcelsmes un tranzītu valstīm, lai cilvēki, kuriem ir jāpamat savi mājokļi, nenokļūst noziedzīgās rokās. Eh, padomes secinājumi decembrī veica cīņu pret kontrabandistiem eh, attiecībā uz kontroli pie ārējām robežām un sadarbību ar tranzītu un izcelsmes valstīm. Tomēr uh, Progress ir kaut nepietiekams, lai pielikt punktu šai traģēdijai, tāpēc šīs instruments ir jāapstiprina un jāpastiprina. Lielas paldies! Kiitokset, edustaja Diasdemera. Paldies! Tālāk. Lopes Agilāra kungs, vienu minūtu. Senjora prezidenta. Paldies, priekšsēdētājs kundze, Avramopolus kungs. Mēs tagad nonākam uh, Eiropas parlamenta sasaukuma beigās, ko raksturo dramatiski bēgļu krīze, kas ir uh, uzticības krīze starp dalību valstīm un arī uh, politiskā vēlme īstenot tiesības, ko vēlas apstiprināt parlaments. Parlaments ir pārdarījis savus darbu arī atbalstot šo būtisko mūsu kolēģis uh, dalī ziņojumu, kas uh, Mm, paļaujas uz patvērumu un migrācijas fondu, kur mm, paredzēti 10,4 eh, miljārdi eiro nākamajai finanšu schēmai 2021-2027 gadam. Tātad tas, eh, tā ir atbilde, kas ir atbilstīga un arī holistiska patvēruma un migrācijas jomā, bet kas pieprasa dalību valstīm minimālu Eiropas tiesību īstenošanas daļu, lai varētu izmantot šo fondu, tā lai tas tiešām būtu ar mm, solidaritātes principu, lai tā nebūtu tikai vēlmju domāšana. Lielas paldies priekšsēdātāji! Paldies, Lopes Aglārkungs. Tālāk nākamais runātājs ir Rādevkungs. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Eiropas bēgļu un migrācijas fonds ir ar mērķi sakārtot mūsu iekšlietas, ņemot vērā arī dalībvalstu vēlēšanos sakārtot migrācijas jautājumu te ir nepieciešams atsaukties uz Eiropas komisijas piedāvāto budžetu. Un ir nepieciešams paturēt migrācijas jautājumus mūsu darba kārtības centrā. Un tādā veidā ir jādomā, kā vadīt migrācijas spiedienu. Mēs Bulgārijā es, esam tā valsts, kas saņem pirmo migrantu vilni, un mums ir jāsaņem noteikts garantijas par to, eh, cik liela daļa no finansējuma tiks mm, veltīta tam, lai migranti tiktu atgriezti likumīgi uz savām izcelsmes valstīm. Un kas tiks darīts, eh, lai novērtu nelegālā migrācija iekšā Eiropas Savienībā. Ir nepieciešams eh, šo uzdevumu veikšanai palielināt atbalstu un pilnīgi Nav pieņemama situācija, kad bēgļi ienāk Eiropas Savienībā tikai ekonomisko apstākļu apsvērumu dēļ. Paldies Rādēv kungam! Un tālāk Nīdermiller kungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas uh, patvērumu komitejas uh, politikas pamatā ir uh, kopīga atbildība. Un, lai arī patvērumu meklētāju skaits un bēgļu skaits krītas pēdējo mēnešu laikā, tomēr tas joprojām ir ļoti nopietns izaicinājums. Un šādā situācijā jo īpaši ir svarīgi mums nodrošināt Eiropas Savienības finansiālo atbalstu, ko mēs varam darīt caur daudzgadu finanšu schēmu. Uh, ir nepieciešams atbalstīt dalībvalsts, un ne tikai ir jādod atbalsts arī svarīgākajām institūcijām, kas darbojas mūsu kopējā patvēruma sistēmā. Un šādā kontekstā ir jāatzīmē, ka daudz gadu garumā padome nav varēs atbalstīt patvēruma aģentūras izveidi. Tā ir padomes prerogatīva. Mēs eh, gribam atzīmēt, ka šim fondam ir jāatbalsta integrācija, jo drošību nevar nodrošināt bez integrācijas. Drošību nevar radīt tikai žogi, ir nepieciešama integrācija. Paldies Nīder Miller kungam. Un tālāk brīvais mikrofons ir pieteicies viens runātājs. Mārijas kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. patvērumu migrācijas fonds, par ko mēs šodien runājam, tas var spēlēt ļoti svarīgu lomu šajā laikā, kad Eiropā ieplūst ļoti vērienīgas bēgļu un patvērumu meklētāju plūsmas. Ir iespējams un ir jāsniedz arī pirmajām valstīm, kas veic bēgļu uh, uzņemšanu tām valstīm, kas uzņem šo pirmo uh, cilvēku vilni. Tur ir ļoti daudz izaicinājumu un ir noteikti jāatbalsta dalībvalstu centieni tik galā ar šo problēmu. Bet uh, ir ļoti daudz nelegālo migrantu, kas ierodas Egejas jūras salās Tāpēc ir jāuzsver atpakaļatgriešanas politika. Ir efektīvi jārisina šis atgriešanas jautājums. Tas ir ļoti svarīgi gan Grieķijai, gan Egejas salām. Mūs, pie mums ieceļo tūkstošiem nelegālo migrantu, kas nav pelnījuši starptautisko aizsardzību, un viņus ir jāatgriež uz izcelsmes valstīm. Paldies Marijas kungam! Tālāk vēl viens deputāts pieteicies šai procedūrai. Brīvais mikrofons. Vārdas kundze, lūdzu. Paldies! Uzlabot finansiālo aspektu, lai atbalstītu Eiropas migrācijas politiku. Tas ir ļoti svarīgs uzdevums, tāpēc arī atbalstu šo priekšlikumu kolēģi Dalīkundze ir uzsvērusi to, cik svarīgi vietējām pašvaldībām ļaut spēlēt vadošo lomu šajā migrācijas politikā. Fokus uz cilvēktiesībām, arī uz to, ka ir nepieciešams cieņpilni attiekties par cilvēkiem, ir ļoti svarīgi aspekti. Daži dalībvalsts, diemžēl, izturās uh, diezgan nožēlojami attiecībā pret migrantiem, un ļoti svarīgi mums norobežoties no tādām izpausmēm. Uh, Esmu noraizējusies sakarā ar to, ka uz dažiem cilvēkiem tika izdarīts spiediens, lai viņi atgriežas brīvprātīgi uz savām valstīm. Eh, tad, kad šī brīvprātīga atgriešana tiek organizēta, tiešām ir jānodrošina paties eh, brīvprātīgums. Šobrīd tas tā nenotiek. Visā Eiropas Savienībā gan pilsoņi, gan pamatorganizācijas ir uzņēmušās atbildību arī humanitārajā lomā, strādājot ar migrantiem un uh, bēgļi. Es eh, esmu runājis Kalē ar dažādām organizācijām. Mēs esam apsprieduši arī nožēlojumu situāciju, kā migrāti dzīvo uz ielām priekšsēdētē. Diemžēl mm, mēs nevaram turpināt ar runām, un savādāk mēs beigsim pēc pusnakts, tāpēc man ir jābūt ļoti stingrai, un tas pat attiec arī uz komisiju. Un tagad došu vārdu Avramovspulsa kungam. Lūdzu, komisār kungs. Komisārs nav ieslēdzis mikrofonu. Eh, kolēģi, Eiropas Savienības budžets ir eh, daudz eh, lielāks un svarīgāks, ne tikai grāmatvedisks vingrinājums. Caur budžetu mēs paužam Eiropas Savienības politiskās prioritātes. Komisija ir apņēmis pilnu turpināt darbu ar jums un arī ar padomi. Esam gatavi sākt eh, sarunas par eh, tālākajiem dokumentiem šajā kontekstā, un mēs eh, labprāt turpināsim sarunas arī ar jums. Paldies! Paldies, komisārkungs! Un tālāk vārds Mirjamai Dālī. Paldies vēlreiz un paldies kolēģiem par ieguldījumu šai debatē. Komisija taisnība ar šo fondu ir paredzēts palīdzēt dalībvalstīm tur, kur tas ir nepieciešams. Arī Libe komitejā mēs e, tāpat domājam. E, minimālie izdevumi šai politikai nav nekāds šķērslis. Mums ir jānovirza finansējums uz mūsu mērķiem, uz mūsu prioritātēm, ko definējusi prioritāte Elastīguma atbalsts neizslēdz minimālo finansējumu, lai nodrošinātu mērķu finansējumu. No otras puses, ārējā limita noteikšana attiecībā uz finansējumu nodrošina to, ka šis instruments tiek tiek izmantots pēc mērķa. Tas ir iekšējais finansējuma instruments migrācijas jautājumu risināšanai. Mums ir jābalst, jāatbalsta pirmās līnijas dalībvalsts un nevajadzētu gaidīt, ka šis te fonds sniegs kompensāciju par citiem fondiem, kas nav devuši savu atdevi. Tālāk 43% no visiem izdevumiem tiek veltīti atpakaļ atgriešanai. Atgriešana joprojām ir šī fonda finansējums un dalību valstīm ir jāmaksā par atgriešanu. Tomēr šis te mērķis nav vienīgais fondā. Un arī šis fonds nav paredzēts, lai risinātu tikai ļaunprātīgas izmantošanas e, gadījumus. Es joprojām nevaru saprast, no kurienes nākusi šī te. Paldies, Dalīkundze. Un e, līdz ar to šis jautājums ir izdiskutēts, un mēs par to balsosim rīt. Tālāk nākamais jautājums ir priekšpēdējais punkts mūsu darba kārtībā šim vakaram. Un Taņas Fajona ziņojums tas ir par finansiālu atbalstu instrumentu izveidi, robežu pārvaldībai un vīzām. Es došu vārdu bez kavēšanās Fajons kundzei. Paldies! Es izmantošu savas sešas minūtes jau sākumā runāšu slovēņu valodā. Eiropas Savienība pēdējo gadu garumā ir sastapusies ar dažādiem izaicinājumiem, un šie izaicinājumi ir mazinājuši uzticību Eiropas projektam. Populisms, nacionālisms ir kā sekas valdību politikai, politikas, politikai kuru dalībvalsts nevar vienoties par kopēju migrācijas politiku. Uh, nepietiek solidaritātes un arī nav rastī kopēji risinājumi, to ļaunprātīgi savos nolūkos izmanto labējā spārna politiķi. Līdz ar to nav vienošanās, nav vienprātības starp pilsoņiem un dalībvalstīm. Tas arī ietrigā visu Schengen savienību un tās nākotni. Austrija, Schengen, Slovenijas kaimiņu valsts kā arī citas eh, valstis šajā reģionā, neraugoties uz to, ka ir mm, veikti pasākumi, lai aizsargātu robežu, šīs mūsu kaimiņu valsts par trim gadiem ir pagarinājušas iekšējās robežu kontrolas bez pamatojuma. Man ir ļoti grūti skaidrot maniem mm, slovēņu līdzpilsoņiem par to, kāpēc eh, viņi tiek pakļauti pārbaudēm, šķērsot robežu ar Austriju vai Austriju un Vāciju. Mūsu mūsu mērķis ar Schengenu zonu bija nodrošināt brīvu pārvietošanās kustību. Tas ir Eiropas integrācijas simbols, un tas viss ir atkarīgs no politiskās grības, no mūsu līdera atbildības. Tomēr man šķiet, ka šī atbildība ir kaut kur pazudusi. Lai būtu eh, šīs eh, Eiropas Savienības robežas drošas, eh, mums ir nepieciešams arī efektīvs finansējums. Esmu priecīga, ka šovakar mēs diskutējam šeit par priekšlikumu budžetam, kur ir paredzēta vairāk nekā 9 miljārdi eiro robežām un vīzām. Tas ir piecreiz vairāk nekā mūsu šodienas finansējums. Tā ir milzīga naudas summa, tā ir jāizmanto saprātīgi. Šādi finanšu instrumenti ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas pilsoņiem, jo um, šāds atbalsts pārvērš politiku par konkrētu pasākumu. Un tādā veidā mēs varam pietuvināties mūsu pilsoņiem. Es gribētu arī atbalstīt šo iniciatīvu par 70 miljonu um, minimālo finansējumu, kas paredzēts dažāda veida finansējumam Eh, kur ir problēmas uz sauszemes robežas, tīpaši vasaras mēnešos, kā piemēram Slovenijā. Eh, mums ir jāatbalsta dalībvalsts divos pīlāros. Vispirms integrētais eh, robežu pārvaldības aspekts. Šeit ir jāatbalsta iniciatīvas gan uz zemes, gan uz jūras, jāatbalsta arī glābšanas operācijas un ir jācīnās pret nelegālu robežu čērsošanu, pret nelegālo noziedzību. Uh, Tālāk ir jāatbalsta arī informācijas sistēma attīstību, kas palīdz kontrolēt pasažieru un kravas plūsmas pār robežām. Ļoti svarīgi runāt arī par kopējo vīzu politiku no kopējās aploksnes 60% kopējā finansējuma tiks piešķirs nacionālām programmām un 40% ir paredzēti pasākumiem, ko tiešā veidā finansēs Eiropas Savienība. Līdz ar to jaunie instrumenti garantēs finansiālo atbalstu tām politikām, kas uh, balstās uz solidaritāti un uz sloga darī, da, dalīšanu starp dalībvalstīm. Tas neapšaubām veicinās arī uzticēšanos starp valstīm. Un 20% no finansējuma tiks veltīts arī vīzu politikas sakārtošanai, lai mēs varētu veicināt eh, robežu šķēršošanas procedūras bona fide ceļotājiem, kas nekādā veidā nav draudi Eiropas Savienības dalībvalstīm. Eh, Schengens robežu šķērsošanas lietotāji un sistēma kopumā ir viens no lielākajiem Eiropas Savienības sasniegumiem. Schengen sistēma ir viens no svarīgākiem rīkiem, ar kur palīdzību Eiropas pilsoņi eh, var baudīt savas pamatiesības, brīvu pārvietošanās tiesību, arī pateicoties šādai sistēmai var plaukt iekšējais eh, preču tirgus. Mēs nedrīkstam aizmirst par pamatiesību, cilvēktiesību, pamatbrīvību īstenošanu, arī informācijas tehnoloģiju darbību robežu kontekstā mēs pieminam arī riskus privātumam, tomēr mūsu iniciatīvas palīdz pārvarēt šīs problēmas. Mēs ar savām iniciatīvām arī atbalstam e, tās dalībvalstis, kas vēlas darboties saskaņā starptautiskajām tiesību normām un aizliedz reformām principu darbināšanu attiecībā uz šiem karstiem punktiem, hotspots punktiem, mums ir izdevies uzlabot starptautisko aizsardzību, tās piemērošanu. Un mēs labāk tagad varam aizsargāt arī vismazāk aizsargātās grupas, piemēram, bērnus. E, fonds, par ko mēs runājam šovakar, ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, kas palīdz īstenot Eiropas Savienības politikas, un mēs gribam uzsvērt, ka šis e, finansējums, kas paredzēts nākamajiem septiņiem gadiem, nav paredzēts e, finansēt programmas trešajās valstīs. Eiropas robežu pārvaldība nav saistīta ar uzturēšanās centru veidošanu trešajās valstīs. Uh, un šīs finansējums nav paredzēts eh, robežu pārvaldības uzdevuma došanai trešajām valstīm. Un visbeidzot, eh, lai būtu lielāka caurskatāmība, mēs piedāvājam iesaistīt pilsonisko sabiedrību un vietējās pašvaldības. Eh, šiem iesaistītajiem ir vairāk jāpiedalās programmu īstenošanā, un Eiropas parlamentam ir jāveic kontrolējušā loma par finansējumu tērēšanu. Jā, sitten... Paldies! Tagad uzklausīsim komisāru Avramopulus kungu. Paldies, priekšsādātājs kundze, godātie kolēģi, Fajons kundze. Es jau esmu uzsvēris pirmajās debatēs šovakar horizontālos jautājumus, kas attiec uz visiem trim fondiem. Uh, proti nepieciešamība pret elastību un eh, sinerģiju, kas ir nepieciešama visos fondos, un es sagaidu, ka padome drīz pieņems savu pārunu mandātu. ES finansējums ir izšķirošs, lai veidotu un uzturētu spēcīgas ārējās robežas. Jau tagad četrus gadus, kā pašreizējā daudzgadu finanšu schēmām, Eiropas Savienības finansējums ir palīdzējis apmācīt gandrīz 9000 Mm, robežsargu. Eiropas Savienības budžeta finansējums arī ir sniedzis atbalstu valstīm, kas atrodas pirmajās līnijās, izjūtot migrācijas spiedienu uz ārējām robežām. Šādas rīcības ir jāpastiprina, jāturpina, ņemot vērā palielinātos izaicinājumus, kā arī neparedzētos gadījumus pie robežām. Uh, Turklāt sinerģijas ar Eiropas Savienības rīcībām arī citās jomās būtu jāpastiprina, lai mm, gūtu pēc iespējas lielāku ietekmi praksē. Komisijas reakcija uz nākotnes izaicinājumiem ir skaidra. Mēs esam piedāvājuši izveidot jaunu atsevišķu fondu integrētāju robežu pārvaldībai un lai turpmāk pastiprinātu Eiropas Savienības budžetu e, eh, robežas. E, un mm, krasta apsardzes aģentūra jaunais eh, instruments palīdzēs dalībvalstīm veikt muitas pārbaudes, tātad finansējot muitas kontrols aprīkojumu. No otras puses, instruments eh, robežu pārvaldībai un vīzām eh, paredzēs vairāk kā 8 miljārdus lielu finansējumu, lai pastiprinātu ārējās robežas un palīdzētu atbalstīt kopējo vīzu politiku un palīdzētu dalībvalstīm izstrādāt plaša mēroga IT sistēmas, kā arī atjaunināt esošās atbilstīgi jaunajām prasībām. Tādējādi mm, gandrīz trīskārt palielinājies finansējums salīdzinājumā ar pašreizējo robežu instrumentu. Turklāt komisija ir piedāvājusi uzlabot savu reakcijas kapacitāti uh, paredzot ātru fondu izmantošanu gadījumā, ja ir īpašas sinerģiju situācijas. Mm, tādējādi šī pastiprinātā elastība palīdzēs piešķirt eh, finansējumu atkarībā no situācijas attīstībai, piemēram, eh, nesamērīgs spiediens pie ārējām robežām. Robusta un konsekventa pieeja robežu pārvaldībai var tikt sasniegt, uzlabojot sadarbību ar muitas iestādēm Šis finansēšanas instruments palīdzēs to īstenot. Sadarbība ar trešajām valstīm ir vēl viens svarīgs pīlārs spēcīgai robežu pārvaldībai. Ļautu mūsu robežsargiem strādāt kopā ar kolēģiem trešajās valstīs kopīgā sadarbīgā veidā, palīdzēs samazināt nelegālo migrāciju un uh, glābt dzīvības jūrā. Lai to panāktu, eh, robežu pārvaldības un vīzu instrumentam ir svarīga ārējā dimensija, tajā pašā laikā nodrošināt papildinātību ar rīcībām, kas tiek pastiprināts ar ārējiem instrumentiem. Eh, šī fonda mm, paredzēšana ārējām eh, darbībām un arī sadarbība ar trešajām valstīm, ja mm, finansējums būs uh, samazināts, tad tas tieši apdraudēs mūsu iespējas. Paldies par uzmanību! Kiitokset komisāri Avramopoulos. Paldies, Avramopoulos kungs. Tagad došu vārdu ārlietu komitejas vārdā Kukana kungam. Viena minūte. Priekšsēdētājs kundze, paldies referentē Fajons kundzei par labi paveikto darbu pie šī faila. Es esmu atzinumam referents, un es atbalstīju šo regulu un prasīju lielāku lomu Eiropas parlamentam pārvaldībā. Un mēs prasām, lai Eiropas parlaments tiek konsultēts attiecībā uz finanšu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz šo instrumentu. Instruments vērs uz to, lai saglabātu pārvietošanās brīvību, bet uh, Nu, tajā pašā laikā būtu arī efektīva, spēcīga robežu pārvaldība. Šajā saistībā uh, atbalstu to, ka tiek palielināts finansējums šiem instrumentiem, kur to starp ir akcentēta tēriešanas kvalitāte un arī labāks monitorings. Es piebilstu, ka ir atkārtīgi būtiski, lai šis fonds papildinātu Savienības citus ārējos finansēšanas instrumentus un instrumentus ar ārējo dimensiju. Tāpat eh, tam ir jāizpilda fundamentālās tiesības un jāizpilda juridiskos instrumentus, kas jau pastāv. Paldies, Kukana kungs. Tagad došu uh, vārdu budžeta komitejas vārdā Holmējers kundzei. Viena minūte jūs rīcībām. Godātie kolēģi, komisāra kungs, priekšsēdētājs kundze. Iesākumā vēlētos teikt, ka esmu gandarīta, ka komisija ir nākusi klajā ar labu, konsekventu priekšlikumu Frontex jomā. Un es pieminu Frontex, jo tas ir pareizais veids, kā par to runāt. Ārējo robežu aizsardzība ir vajadzīga, bet eh, dalībvalstīm ir jāapstiprina eh, šis koncepts kopumam. Un tagad ir runa par ārējo robežu aizsardzības ideju, kas ļauj nodrošināt drošību. Budžeta komiteja, protams, raudzīsies, lai apropriācijas ir atbilstīgas nākotnēji. Jau ir paredzēts piešķīrums šim gadam un arī nākamajam gadam. Pateicoties e, šīm finanšu perspektīvām, e, tagad doma ir nodrošināt e, drošību uz robežām kopumam. Paldies, Holmējers kundze. Tagad uzklausīsim runātājus politisko grupu vārdā. Sākumā ITP e vārdā Kailju kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze, godātie kolēģi. Sākumā es vēlētos pateikties Fajonas kundzei par izcilo sadarbību, kas pastāv starp mums un mums uzsvērt, ka mūsu ārējo robežu jautājums joprojām ir svarīgs temats Eiropas Savienībai. Vai runa būtu par vīzu politiku vai drošības politiku. Un tad nu ir jāmācās no nesenās pago, pagātnes, domājot par šo fondu. Nepieciešams lielāks finansējums, dalību valstis. Uh, ir tās, kas galvenokārt darbojas uz ārējām robežām, tāpat arī robežu un um, mm, krasta apsārdzes aģentūras finansējums tiek palielināts pieckārtīgi tā, lai ļautu mm, tikai legālus robežu šķērsošanas. Tāpat ir jābūt arī elastībai, neaizmirstot par solidaritāti un ātrumu ārkārtas situācijā. Eiropas Savienība nevar būt uh, Mm, kā ķilnieks eh, kādam, kādai vienošanai, kas ir konkrētā gadījumā. Mums ir jāspēj būt elastīgiem ārkārtas situācijās.